Ladies and gentlemen, dāmas un kungi, please, thank you. Ieņemiet lūdzu vietas. Es gribētu jūs uh, sirsnīgi sveikt. Esmu ļoti iepriecināts par to, ka šodienas uh, konference uh, notiek. Līdz ar to man ir īpašs uh, gods Verhovna Rada priekšsādātājs veikt, tāpat arī e, Eiropas parlamenta priekšsādātājs veikt. Un esam arī uh, tikpat iepriecināti par to, ka komisārs Hāna kungs un uh, arī Pēt Koks kungs uh, ir uh, klāt. Uh, Pēt Koks kungs ir veicis nozīmīgu darbu. Uh, Ukrainas kontekstā viņš šo darbu ir veicis un turpina veikt. Esmu ļoti gandarīts, ka esat. Uh, ieradušies šeit no Ukrainas, no Ukrainas gan parlamentu, gan nevalstiskām organizācijām. Priecājos arī sveikt vēstnieku Turbinska kungu. Un domāju, ka tas iespējas, kādu esam uh, guvuši mūsu atbalsta uh, grupā, demokrātija un vēlēšanu uh, koordinēšanas grupā, saistībā ar uh, Ukrainu ir labs uh, piemērs sadarbībai un attīstās uh, ļoti veiksmīgi. Gribu pieminēt divus uh, notikumus uh, as, uh, asociācijas nolīguma uh, ratificēšanu. Šulckungs un Kreuzman kungs tas notika paralēli Eiropas parlamentā un uh, Verhovna Rada. Tāpat arī uh, to, ka šī konference var notikt balstoties uz uh, nolīgumu, ko jūs abi esat parakstījuši. Mūsu kolēģis Plenkovičs kungs ir saņēmis mūsu uzdevumu, kā Ukrainas delegācijas priekšsēdētājs īstenot šo projektu, un esmu arī ļoti gandrīz, ka Pēta Kongs kungs um, tieši īstenojot uh, šo dokumentu aktīvi strādā. Mēs uh, vēlamies uh, reformu turpinājumu veikt sadarbību. Mums pieredze ir ilgāka ar parlamentu darbību, līdz ar to mēs varam sniegt un stāstīt par mūsu pieredzi, lai reformas var tikt īstenotas arī parlamentā. Tas ir saistīts ar to, ka stabilitāte parlamentā ir iespējama arī ar dažādu vairākumu konstelāciju. Ir dažādi problēma risinājumi, taču ļoti nozīmīgs ir, lai rastu vienotu viedokli dažādu problēmu jautājumos. Un mēs diskutēsim par šiem jautājumiem nākamo dienu laikā. Ļoti lielu vērību pievēršam tam, lai tās reformas kuras esat nolēmuši īstenot tiesiska valsts korupcijas apkarošana. Jautājumi, kas ir saistīti ar konstitūcijas izmaiņām, no jūsu puses spēja veikt reformas. Viss tas, kas ir nepieciešams pēc Minskas tikšanās, lai nav nekāda tā kā alība pretējai pusei. Runāt par to, ka noteiktas uh, Eh, noteikts darbības eh, nevar tikt veiktas eh, un detalizēti par to diskutēsim dažādās darba grupās, tātad visi šie jautājumi tiek pieminēti. Un ceru, ka sadarbība būs auglīga, lai mēs varētu sasniegt visi mūsu kopējo mērķi, poti, proti neatkarīgu tiesiskas valsts demokrātiju Ukrainā kas darbotos pēc sociālās tirgus ekonomikas pamatprincipiem, un līdz ar to būtu ekonomiski spēcīga un sociāli atbildīga. Es, kā ārlietu komitejas priekšsēdētājs, no manas puses varu teikt, ka mēs esam ļoti spēcīgi apņēmušies atbalstīt jūs pret Krievijas agresiju un domājam, ka tik ilgi, kamēr Minskas tikšanās nav pilnībā ievest dzīvē, sakacīs netiek e, atceltas. Tagad dod vārdu kolēģim Plenkoviču kungam. Poštovani predsjedniče Šulc. Poštu... Paldies. Afet e, priekšsēdētāja Broka, parlamenta priekšsēdētāja Šulcs, Verhovna Rada priekšsēdētāja, komisāra Hāna, kolēģi dāmas un kungiem. Man ir Liels gods kā Eiropas parlamenta deputātam, kurš atbild par eh, palīdzības un attīstības kapacitātes programmu Verhovna Radai. Uzstāties šodien Ukrainas nedēļas sākumā Eiropas parlamentā. Ir paties eh, prieks eh, redzēt tik daudz apmeklētāju zālē. Es savām kapacitātē un sadarbībā ar kolēģiem. Mums katra nedēļa ir Ukrainas nedēļa. To es saku kā draugs, kā kolēģis, Eiropas parlamenta vārdā, kas darīs visu, lai varētu nodrošināt mierīgu reintegrāciju okupētajām teritorijām Doņetskai, Luganskai un nu, no Krimai. Mēs esam gatavi atbalstīt uh, asociācijas nolīgumu. No mūsu komiteju mūsu komitejās eh, pata Koksa sagatavotais ziņojums sadarbībā ar eh, ekspertiem tika veikt visaptverošā veidā tika piesaistītas eh, dažādas citas institūcijas, un tas ir paredzēts, lai Verhovna rada varētu veidot savas kapacitātes un ir paredzēts demokrātijas un politiskās sistēmas stiprināšanai Ukrainā. Šādā veidā Eiropas parlaments palīdzēs sagatavot nākošos Eiropas integrācijas etapus. Man ir liels prieks redzēt to, ka pēc novērošanas misijas, kad es iesniedzu savu ziņojumu, piedāvājot parlamentu priekšsēdētājiem Šulcam, Lielbāram Brokam organizēt šādu nedēļu, es uzskatu, ka šis ir jauna etapa sākums mūsu starp institucionālajās attiecībās, kā arī administratīvajā sadarbībā. Kas būs temats no līgumam, kuru parakstīs Eiropas parlaments un Verhovna rādā? Man vislabākie novēlējumi šai Ukrainas nedēļai. Paldies! Paldies, eh, kolēģi Broka kungs, paldies, eh, Plenkoviča kungs sākumā vēlas ļoti sirsnīgi sveikt eh, manu draugu Vladimiru Groismanu, Ukrainas parlamenta priekšsādātāju, un kopā ar visiem kolēģiem un kolēģiem ļoti sirsnīgi jūs sveicu. Sveicu arī komisāru Hānu kungu šeit Eiropas parlamentā, un īpaši sirsnīgi vēlos sveikt Pēta Koksu, kas arī ir pildījis Eiropas parlamenta priekšstādātāja pienākums. Dargie kolēģi, man ir uzrakstīta runa, bet nenoturēšu to, jo viss tas, kas tika te, šeit uzrakstīts, to jau pateica iepriekšējā runātāja. Un es uh, redzu vienkārši cik ārkārtīgi nu, gudri un veiksmīgi kolēģi ir uh, uzstājušies. Parasti mans runas arī ļoti labi uzrakstīts, taču kolēģi jau visu šīs domas ir izteikuši un tas ir ļoti, um, tas runā par labu kolēģiem. Es gribu teikt paldies, paldies jums par to, ka esat šeit. Es domāju, ka tieši tagad veidojas parlamentu darbības vēsture. To, ko Eiropas parlaments sadarbībā ar Ukrainas parlamentu ir aizsēdz darīt, tas vēl nekad nekur nav eksistējis kā sadarbība. Un ne tikai attiecībā uz kopējo ratifikācijas procedūru, kuru mēs īstenojām, izmantojot modernās telekomunikācijas iespējas, mēs varējām viens otru redzēt un vienlaikus ratificējam šo dokumentu. Es domāju, ka arī programmas ziņā šī sadarbība, kāda ir aizsākusies, saturiskā ziņā ir tiešām paraugs. Un varu teikt, ka tas uh, tam būs uh, arī sekas. Mums ir konkrēti citu parlamentu uh, jautājumi un pieprasījumi, kas vēlas ar mums līdzīgi sadarboties, jo tas. Uh, piesaista uzmanību, un ir kolēģi no citām valstīm, kas man ir uzdevuši jautājumu, vai mēs nevaram aizsākt līdzīgu sadarbības formu, kā jūs sadarbojaties ar Ukrainu. Tas parāda to, ka demokrātija un sadarbība un sadarbība demokratizācijas procesā mēs šeit piedzīvojam un esam aizsākuši ļoti, ļoti interesantu ceļu un mums vajadzētu turpināt virzīties pa šo ceļu. Visiem kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem, kas šodien viesojas pie mums un uh, Eh, arī visiem kolēģiem no Eiropas parlamenta gribu teikt eh, ļoti sirsnīgs apsveikumu vārdus un sveicienu vārdus, jo sadarbojoties ar eh, kolēģiem no Kijos mums jau būtu skaidrībā, ka piedzīvējam ļoti mm, turbulents, mainīgs laiks gan Ukrainā, gan arī Eiropas Savienībā. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam visam darbam un arī diskusijām Kijevā parlamentā un katreiz, kad redzu jūs uz ekrāna, uh, Es domāju, cik tev ir labs darbs, domājot par manu darbu, jo es domāju, ka Eiropas parlamenta amats ir sarežģīts darbs, bet, nu, jūsu parlamentā esošās diskusijas, nu, ir tik ārkārtīgi dzīvelīgas, ka, nu, tas laikam ir maksimāli iespējamais. Nu, šeit tāds, tāds pieklājīgs izteiciens. Bet taču. Um, Sadarbība no tā nav cietusi. Un sadarbība ar Ukrainas parlamentu no tā nav cietusi. Mums šajā ļoti mainīgajā laikā ir nepieciešama stabila Ukraina. Mēs, kā Eiropas parlaments, saskaramies ar izaicinājumiem, kādi līdz šim nav bijuši tieši mūsu kaimiņu valstīs. Notiek dramatiska attīstība, kas uh, ir saistīta ar mūsu uh, humanitārajām. Uh, humanitārajiem pienākumiem tas ir izaicinājums mums, un mēs Eiropas Savienībā piedzīvojam tagad solidaritātes krīzi. Bēgļu o, uh, problēmas, uh, kas mums ir jāpārvar, a, uh, to var izdarīt tikai balstoties uz solidaritāti, un solidaritāti nevar apšaubīt kā principu. Tas ir vērsts gan uz iekšpusi, gan arī solidaritāti, Eiropas Savienības vērsts solidaritāti uz a, ārpusi. Pagājuši nedēļu šeit parlamentā viesojās uh, Libānas parlamenta priekšsādātājs. Uh, uh, šajā valstī ir 5 miljoni iedzīvotāji un 1,5 miljoni bēgļu šajā valstī. Nu, gandrīz 30% iedzīvotāju šajā valstī ir bēgļi un Eiropas Savienība nevar vienoties par to, vai viens miljons bēgļu Eh, starp 500 miljoniem cilvēku 28 eh, valstīs varētu tikt uh, uzņemts un, un uh, dažādās vietās uh, apmetināts. Tādēļ es domāju, ka mums vajag mm, ļoti uzmanīgi paraudzīties uz mums pašiem, jo vislabāk var uh, palīdzību un arī komentārus uh, Uh, dot uh, tad, ja prasības attiecībā uz citiem, kas tiek izvirzītas, tiek izvirzītas arī mm, pašam pret sevi, un arī ticamība Eiropas Savienībā ir saistīta arī ar to, kā Eiropas Savienība ir ticama arī attiecībās um, uz iekšpusi. Un pie tā piedara arī tas, ka tās saistības, kādas esam uzņēmušies, uh, tiek pildītas tādēļ. Gribu teikt, ka ekonomiskā un finanšu sadarbība ar Ukrainu ir centrāls darbības punkts un ka nedrīkstam uh, uh, tikai solīt, bet tas arī ir jāpilda. Es domāju, ka komisāra kungs vēl vairāk varēs uh, runāt par um, šiem jautājumiem un runās arī par vīzu politiku. Es varu teikt, ka Eiropas parlamentā šī ideja ir saskaņots ar tādu ļoti labvēlīgu attieksmi, ja kritēriji tiek izpildīti. Un gribu sirsnīgi teikt paldies visiem tiem, kas ir devuši savu ieguldījumu veiksmīgai sadarbībai. Pēta Koksa domas, kas ir eh, paustas eh, ziņojumā, viņš man eh, pasniegs arī šo ziņojumu. Viņš aicina turpināt darbību. Nu, nav tādas īpašas jēgas, ka uh, ir sastādīts ziņojums, uh, ziņojumā teikt izte, uh, ieteikumu, un tad uh, viss tas tiek noglabāts vienkārši atviltnē. Uh, Līdz ar to jāpadomā par to, kā mēs varam īstenot pati koks ieteikums. Es pats esmu ļoti eh, pateicīgs par to un būšu pateicīgs par to, ja kolēģis koks kungs arī eh, īstenošanas darbā varētu līdzdarboties, īstenojot viņa izteiktos priekšlikumus, jo viņš ir ne tikai teiksim, šeit aktīvi strādā, bet Ukraina viņa sirdī ļoti dārga. Līdz ar to es ceru, ka mēs šo projektu varēsim turpināt ar PETA iesaisti. Un es jums visiem vēlu ļoti veiksmīgu darbību, turpinot darbu šeit, un gribu pateikt paldies par veiksmīgo līdzinājumu sadarbību, un vēlreiz teikt, ka Eiropas parlamenta deputātu vairākumu vārdā var teikt, ka mēs atbalstam jūsu valsti, kas saskars ar izaicinājumiem, līdzīgiem izaicinājumiem kā Eiropas Savienība, kas uh, cīnās par savu nākotni, kurai nepieciešams atbalsts, un uh, Eiropas uh, Savienības un arī mūsu deputātu atbalstu uh, vēlamies jums sniegt. Paldies! Thank you very much. Paldies priekšsēdētājiem Šulcam. Tagad uzreiz došu vārdu Groisman kungam. Lūdzu. Дякую. Вельми шановний пане президенте Шульц, вельми шановний. Godāmais priekšsēdētājs Šulcs, godāmais Broka kungs, Plenkoviča kungs, Koksa kungs, komisārs Hān, godāmie kolēģi. Vispirms es eh, gribētu paust pateicību par eh, mūsu sadarbības eh, pastiprināšanu un par to, ka šī konference tiek atklāta kopā. Domāju, ka šī diena ies vēsturē. Šī diena norāda uz to, ka mēs esam uzsākuši ļoti kvalitatīvas un drosmīgas pārmaiņas Ukrainas parlamentārismā. Ņemot vērā mūsu attiecību vēsturi, nevienu reizi Eiropas parlamentā nav viesojusies tik plaša Ukrainas parlamenta delegācija. Tas ir tikai loģiski, bet tas ir arī simboliski. Mēs eh, visi saskaramies ar milzīgiem izaicinājumiem, un uz tiem mums ir eh, jārēģē adekvāti. Ir skaidrs, ka pēc visām revolūcijām mūsu attiecībām ir jāpāriet jaunā kvalitātē. pirmo reizi Eiropas parlamenta priekšsēdētājs uzrunāja Ukrainas parlamentu. Tika parakstīts saprašanās memorands. Tāpat arī tika izveidota misija vajadzību apzināšanai Ukrainas parlamentā. Ir ļoti daudz šādu lietu, kas notiek pirmo reizi, bet ir skaidrs, ka mēs esam apņēmības pilni pārmaiņām. Šodien esam šeit, lai apspriestu pārmaiņas, kas ļautu nodrošināt to, lai Ukrainas parlaments varētu kļūt par efektīvu un demokrātisku institūciju. Īsnībā mēs pat varētu teikt par eiropeisku institūciju. Mēs visi zinām, cik būtiski e, ir to darīt šajos laikos, kad Ukraina atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Tieši tāpēc e, mums vajadzētu strādāt pie šīm pārmaiņām, jo īpaši ekonomiskās un sociālās krīzes laikā. Mēs to saucam par valdības krīzi. Mūsu kopīgās konsultācijas ar parlamentāriešiem norāda, ka mēs visi vēlamies atrast efektīvus risinājumus, kas neliks pielikt punktu mūsu Eiropas reformām, bet gan tās pastiprinās, ļaus nodrošināt labāku valsts administrāciju un ļaus nodrošināt, lai Eiropeiskais vairākums pieņemtu tādus lēmumus, kas pārmainīs sabiedrību un izveidos eh, vajadzīgos mehānismus tālāko ekonomisko un sociālo krīžu pārvarēšanai. Tas ir mūsu pienākums, un es ceru, ka mēs to izpildīsim. Es domāju, ka vairākums cilvēku šajā zālē teiktu, ka uh, Mums nav vajadzīgas jaunas vēlēšanas. Mums priekšā ir daudz darāmā, un mums ir arī daudz iespēju, kuras mums būtu jāizmanto, lai mūsu valsts varētu veiksmīgāk darboties. Mums ir jārīkojas neskatoties uz to, ka šo izaicinājumu ir tik daudz. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim atrast kompromisu. Vienlaicīgi vajadzētu nodrošināt, lai rādā sāktu darboties stabili. Mums katru dienu ir jāpierāda, ka e, Krievijas agresija nav iemesls reformu apturēšanai vai palēnināšanai. Tieši šādu kavēšanos Maskava no mums gaida, bet viņi to nesagaidīs. Godāmie kolēģi, mūsu šīs dienas tikšanās nav tikai simbolisks Eiropas parlamenta solidaritātes pierādījums. Pirmām kārtām tas ir skaidrs signāls tam, ka uh, politiskie nolīgumi, proti asociācijas nolīgums, ir ļoti nozīmīgi Ukrainai. Tiem nav tikai deklaratīvs raksturs. Eiropas principi un vērtības, kas ir šī asociācijas līguma pamatā, ir ļoti būtiski tam, lai mēs varētu sākt veiksmīgi funkcionēt. Mūsu īpašās attiecības ar parlamentu nodrošinās to, ka Verhovnajā radā tiks veiktas pamatīgas pārmaiņas. Mēs esam gatavi veikt reformas, kas stiprinātu demokrātiju Ukrainā. Mēs esam jau daudz ko paveikuši. Kopš eh, pagājušā gada mēs esam ieviesuši eh, daudz efektīvāku dokumentu pārvaldību ar elektroniskiem paņēmieniem. Taču ar to nepietiek, vēl ar vienu ir ļoti daudz problēmu, ar ko ikdienā saskaras Ukraina parlamentārieši un kas mums būtu jāatrisina. Ir ļoti daudz šādu trūkumu. Mēs runājam par apmeklētību, par ētiku, par disciplīnu un par uh, likumdošanas projektu kvalitāti. Jūs tam piekrītat. Ir jāpārveido administrācija un parlamentā aparāts. Ir jāpārveido tas, kā strādā komitejas un deputāti. Ir jāsaprot arī tas, ka pārliek lielā slodze komitejām attiecībā uz likumdošanas darbu ir liela problēma. Uh, ir jānodrošina vajadzīgie rezultāti, lai institūcija nebūtu tik vāja. Es gribētu pateikties priekšādātājiem Šulcam, es vēlētos pateikties arī Brok un Plenkoviču kungiem par to, ka viņi atbalstīja šos priekšlikumus nosūtīt misiju uz Verhovnu Rādu, lai izvērtētu vajadzības. Es vēlētos pateikties Ukrainas parlamenta deputātiem par viņu atklātību un vēlmi sadarboties, lai nodrošinātu pārmaiņas Verhovnajā radā. Godāmie kolēģi, es patiešām esmu pateicīgs par jūsu sadarbību. Es vēlētos pateikties arī Koksa kungam par viņa darba kvalitāti un par objektīvo diagnozi par pašreizējo situāciju Verhovnajā radā. Viņš veica šo darbu uh, un tas ir vainagojies rezultātiem šo pēdējo mēnešu laikā. Хочу чітко заявити. Доповідь, яку Es vēlētos arī teikt, ka šodien apskatāmais ziņojums tika sagatavots kopīgiem pūliņiem, tika iesaistīti arī Ukrainas parlamenta deputāti. Tas, ka mēs strādājām kopā, ļaus mums izstrādīt vajadzīgo ceļu karti. Mūsu mērķis ir veidot demokrātisku politiku, un Vehovnē rādā grib izpildīt visu Ukraiņu eh, cerības un vēlmes. Mēs vēlamies ieguldīt eh, Ukrainas stabilā nākotnē. Mēs vēlamies izveidot tādu institūciju, kas darbotos saskaņā ar noteikumiem, un veiktu demokrātiskus procesus, neatkarībā no tā, kādas partijas ir pārstāvēts mūsu parlamentā vai kas vādā Behovneju rādu. Šīm reformām ir jāvirzās uz to, ka šeit nav runa par individuālām personībām, bet gan par institūciju. Mēs ceram, ka šīs krīzes drīz vairs nebūs tik dziļas un nebūs nenovēršams draudz Ukrainas politikai. Es domāju, ka ļoti daudzi klātesošie man piekritīs. Ja mums būs eh, ticams un stabils parlaments, tad eh, mums būs mazāk krīžu un arī izēja no krīzēm būs daudz vienkāršāka. Tā būs mūsu kopējā profesionālā uzvara. Kolēģi, mums ir jāsaprot, ka reformām ir eh, jāsāks ar mums, un mums ir jāīsteno šie ļoti būtiskie uzdevumi. Tas ļaus atdzīvināt Eiropeisku parlamentārismu Ukrainā. Pēc šo reformu īstenošanas Ukrainas parlamentā mēs varēsim novērot Eiropas varas iestāžu atzimšanu. Mums ir jāiet kopā pretī uzvarai. Paldies! Äh, Paldies! Priekšsēdētāji kungs tagad vārds priekšsēdētājiem Kokskungam. Priekšsēdētāji kungs, Vehovnas rada spīkera kungs, komisāra kungs, Elmār Brok kungs, Plenkovič kungs, Pēcnieka Tombinska kungs, godāmie viesi. Man šis patiešām ir saviņojošs brīdis. Es redzu, ka šajā zālē vienlaicīgi ir tik daudz cilvēku, kas uh, pārstāv gan Eiropu, gan Ukrainu, un kas ir apņēmības pilni strādāt kopā. Strādāt kopā jūsu un arī mūsu kopējās interesēs. Es vēlētos apsveikt Eiropas parlamentu un Verhovnoju rādu par šīs unikālās un iniciatīvas izvirzīšanu. Es vēlētos pateikties Plenkovičam, Brokkungiem un maniem kolēģiem par to, kas ir noticis pēc šīm pēdējām mm, likumdevēja vēlēšanām. Es nevaru uzņemties visu atbildību par šo ziņojumu, tāpēc, ka tas ir bijis komandas darbs. Un es eh, gribētu visu vārdā šodien pateikties Eiropas parlamenta darbiniekiem par viņu profesionālismu, par viņu iesaistīšanos un uh, arī mūsu Ukrainas un starptautiskajiem konsultantiem, kas nodrošināja to, ka šo darbu varējām veikt profesionāli un varējām sagatavot tik kvalitatīvu dokumentu. Es vēlētos pateikties arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām, starptautiskajiem partneriem un organizācijām, kas mums palīdzēja šajā darbā. Jo īpaši es vēlētos pateikties spīkerim Groismanam, politisko frakciju vadītājiem, mm, spīkeru vietniekiem, komiteju priekšsēdētājiem un deputātiem. Visiem, kas mums sniedz informāciju. Tāpat arī es vēlētos pateikties Verhovnēs Radas administrācijas pārstāvjiem, kas ir arī šeit klāt, par to, ka viņi atvēra savas durvis un kas eh, ļāva mums eh, paveikt eh, savu darbu. Man bija tas prieks iepazīties ar daudziem labiem cilvēkiem, kuri strādā sarežģītos apstākļos. Mēs šos apstākļus varam izmainīt, Un šādā veidā mēs viņiem ļausim sasniegt to, ko viņi vēlas savai valstī. Politika un spēcīgas personības parasti iet roku rokā. Un tāpat visiem ir labi zināms, ka ļoti daudzās pēcpadomju valstīs šādas spēcīgas politiskās personības ir uh, sadzīvojušas ar vājām politiskajām institūcijām. Šajā ziņojumā mēs balstāmies uz ideju, ka galvenais sabiedrības ekonomiskas, ekonomikas un tieslietu sistēmas pārveidošanā Ukrainā ir spēcīgu un neatkarīgu institūciju izveide. Žans Monē pēc um, otrā pasaules kara deva iedvesmu Eiropas integrācijas procesiem. Un es vēlētos uh, citēt uh, Žanu Monē. Viņš teica, ka nekas nav neiespējams bez cilvēkiem, tātad bez vīriešiem un sievietēm. Also... Tāpat viņš teica, ka nekas nepastāvēs bez institūcijām. Un tas ir galvenais, kas ir jā, jāsaprot, ja mēs vēlamies panākt progresu. Ukraina ir piedzīvojusi dažādas traumas pēdējo gadu laikā, un uh, tas vissākās ar Maidanu un ar revolūciju. Bojā gājušo un ievainoto asinis ir izlījušas Donbasā, un es gribētu citēt apgaismības uh, filozofu Edinburgas universitātes profesoru, kurš 18. gada beigās eh, teica, es citēju Davidu Hjūmu, viņš teica, tad, kad mēs sākam strādāt kopā, tad mēs sākam sadziedēt rētas, tad, kad mēs lejam sviedrus, nevis asinis. Spīkariem Groismanam un politisko frakciju vadītājiem tautas pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, partnergrupām, kas eh, Ukrainā sadarbojas šajā reformu procesā, gribu teikt, ka es patiešām ticu, ka transformācija un pārmaiņu process sāksies tad, kad jūs sāksiet kopā lietas viedrus par jaunu Ukrainu. Visiem Ukrainā pilsoņiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, deputātiem, valdības locekļiem un arī daudzajām interesēm, kas ir gan slēptas, gan redzamas. Es gribētu teikt teikumu, kas man ir prātā jau daudzus gadu desmitus. Tā bija augsta diena Vašingtonā 1961. gadā, kad jaunais prezidents Kenedijs teica savu inaugurācijas runu. Viņš amerikāņiem uh, teica, ko es gribētu šodien teikt ukraiņiem. Nejautājiet, ko valsts var darīt jūsu labā. Kā Ukraiņi, jautājiet, ko jūs varat darīt savas valsts labā. Šīs ziņojums ir viens solis šajā virzienā, un es eh, gribu jums eh, teikt, to teicu arī vakar, un es gribu teikt Verhovnais rādas vadībai, ka es esmu pārliecināts par jūsu vienotību, ko jūs esat pierādījuši. Es gribētu pie jums vērsties un teikt, ka jums šo mērķtiecību, ko jūs esat parādījuši Briselē, vajadzētu vēst atpakaļ uz Kijevu. Kopā ar šo mērķtiecību un vienotību, kopīgi izlējot sviedrus, jums izdosies izveidot jaunu Ukrainu. Katram pēc šīs mm, sesijas tiks izplatīts mūsu ziņojuma eksemplārs. Šis ziņojums būs pieejams arī Eiropas parlamentā mājaslapā angļu un ukraiņu valodā, sākot no šī vakara. Mūsu uh, vajadzību izvērtēšanas misijas vārdā es tātad sniedzu Graismana kungam uh, ukraiņu valodas eksemplāru un Šulca kungam angļu valodas eksemplāru, kas ir pierādījums mūsu kopīgai nākotnēji. Vielen Dank, Pet. Paldies, sirsnīgs paldies. Tagad vārds komisāram Hānam. Vielen Dank, äh, meine. Paldies, äh, priekšstādātāji kungi. Paldies, dāmas un kungi. Es gribētu tiešām izmantot iespēju un äh, teikt paldies Eiropas parlamentam un tā darbiniekiem par to, ka organizējāt šo Ukrainas nedēļu un paldies Ukrainas parlamenta deputātiem, ka ieradāties priekšsētājs Šulc kungs runāja par to, ka konferences notiek sarežģītā laikā, varētu domāt, ka būtu kas cits darāms, bet ir ļoti nozīmīgi arī šajā laikā turpināt dialogu un sadarbību un rādīt labu piemēru gan Eiropā, gan ārpus Eiropas par to, ka šī sadarbība ir iespējama, ka to iespējams pildīt ar ar dzīvi. Mēs visi eh, vēlamies Ukrainas eh, veiksmi. No Eiropas komisijas puses varu atbalst, eh, atkārtot pilnīga apmēra atbalsts, runājot par teritoriālo integritāti. Šeit nevar būt nekādas atkāpšanās ne par milimetru. Šeit jāīsteno un jāpiemēro visas lietas, un tikai tad uh, sankciju atcelšana ir iespējama. Bet no otras puses gribu teikt arī to, ka šajā ļoti sarežģītajā situācijā Austrum Ukrainā, un mēs, esam, mēs uh, pilnīgi apzināmies to, bet to nevar izmantot kā uh, atvainošanās, uh, ka netiek veikts nepieciešamās reformas valstī, jo tas ir ļoti nozīmīgi attiecībā uz uh, valsts lielumu un iedzīvotāju neskaitu ir pilnībā jāatzīst tas, ka ievērojot visas tās problēmas, kādas, ar kurām saskars uh, Ukraina, un šādā veidā tās ir absolūti unikāls uh, šobrīd visā pasaulē, mm, ir uh, sasniegts būtisks progress pēdējā gada laikā, un tas arī ir saistīts ar jūsu līdzdarbību, jūsu konstruktīvo līdzdalību. Pagaidu implementācija DSFTA ir ļoti izšķirīgs, nozīmīgs solis uz priekšu, un es esmu dzirdējis, ka Ukrainas vīns, kas ir ļoti garšīgs, tagad jau Briseles veikalos un ne tikai lielveikalos ir pieejams, tādēļ aicināšu izmantot šo iespēju mm, ne tikai Ukrainas draugus un izmantot šīs iespējas un domāju, ka vēl vairāk mm, šādu garšīgu produktu būs nākotnē pieejama. Tā tad ir bijuši izšķirīgi, izšķirīgs progress dažādās jomās, taču daudz kas vēl ir jādara. Es pavisam atklāti teikšu attiecībā uz likumu pieņemšanas spēju Ukraina ir ļoti labā pozīcijā. Un situācijā tas, kas um, manā skatījumā nedaudz pietrūkst, ir tāda izšķirīga un izlēmīga likuma uh, piemērošana un ilgtspējība šo likumu piemērošanā. Runa ir uh, par tieslietu uh, sistēmas reformām, runa iet par apjomīgu korupcijas apkarošanu Es vienmēr izmantoju iespēju Ukrainā un ārpus Ukrainas diskutēt ar uzņēmējiem un to pārstāvjiem par to, kā viņi vērtē iespēju investēt Ukrainā. Un var stāstīt par to, ka principā um, situācija ir attīstījusies pozitīvi, taču aizvien vēl ir uh, daudz uh, tādu, kas atturas no investēšanas uh, tieši tādēļ, ka ir uh, vietēja, lokāla, reģionāla uh, korupcija, ja iet runa par, um, piemēram, būvatļauju izsniegšanu vai fabrika darbību un tā tālāk. Tās ir lietas, par kurām ir jārunā un kas ir izšķirīgas. Šeit uh, Jautājums par vīzu režīmu liberalizāciju ir nozīmīgs jautājums. Es zinu, ka jūs esat ļoti interesēti. Tas, šis jautājums jūs nodarbina un komisija vēlas risināt šīs lietas, taču nu, gala galā tas ir atkarīgs no jums, no Ukrainas parlamenta, vai attiecīgie lēmumi tiek pieņemti tādā veidā, ka tie atbilst kritērijiem, kas ir noteikti iepriekš vai arī nē. Un es pavisam atklāti teikšu, ka jautājums par elektronisko īvēr, īpašumu un vērtību deklarēšanu arī uh, radā. Šeit ir vēl uh, kas darāms, uh, jo ideja ir tāda, ka uh, ir tāda skaidrība, kā kāds ir mantiskais stāvoklis tagad un arī raugoties uz pagātni un ne tikai raugoties nākotnē. Taču es domāju, ka tās ir tādas lietas, kas ir atrisināmas ātri, ja ir šī labā griba un arī no mūsu puses ātri īstenojams. Šai izpratnē gribu vēlēt visu, visu labu jūsu darbam. Es pilnībā apzinos to, ka tas nav viegls darbs. Ukrainas uh, parlaments uh, zināmā mērā ir piemērs, piemērs tam, ja es uh, salīdzinu šo darbu ar parlamentiem citās valstīs, arī attiecībā uz sastāvu, jums ir augsts, bet arī morāls pienākums jo šo Maidana garu jūs esat pārnesuši eh, uz eh, parlamenta darba atmosfēru un arī tāds ļoti augsts atbildības līmenis un ambīcijas eh, veiksmīgi strādāt. No komisijas puses varu solīt, ka mēs atbalstam nevis atsevišķās partijas vai atsevišķās personas, bet mēs atbalstam principus, mēs atbalstam daudzveidību, caurskatāmīgu demokrātību, uh, Uh, tiesisku valsti, un tās ir tās vērtības, uz kurām ir būvēts Eiropas parlaments, un Ukraina ir Eiropas daļa. Mēs esam ļoti ieinteresēti, lai Ukraina vēl vairāk pietuvotos uh, Eiropai, un tādēļ uh, aicinu jūs to darbu, kādas taisūkuši, lai jūs varētu turpināt šo darbu Un, ja varu noslēgumā vēl izteikt sekojošo piezīmi, ir um, nepieciešams norādīt uz to, izmantojiet iespēju. Nākamajos gados nav paredzēts vēlēšanas, koncentrējiet jūsu uh, uzmanību uz īstenošanu. Eiropas uh, Savienība, Eiropas institūcijas, parlaments, komisija, padoma, arī starptautiskās finanšu institūcijas ir gatavi un vēlas. Uh, jūs atbalstīt, taču īstenošana ir jūsu rokās. Tas ir tieši tas, ko cilvēki ārpus Ukrainas un Ukrainā sagaida. Arī tas, ko priekšstādājs Šulc kungs teica, to gribu pasvītrot. Ja nepieciešamie reforma progress soļi tiek veikti, tad arī nākotnē būs tā, ka finanšu atbalsts tiks dots. Un es uh, gribu nu, tādu drosmīgi teikt ne tikai no starptautiskām uh, Eiropas uh, institūcijām, bet arī no starptautiskām finansu institūcijām tas nāktu. Un mūsu visu interesēs ir, lai Ukraina būtu veiksmes stāsts. Un labākais uh, piemērs ir tas, ka uh, mieru orientēta nākotnes sadarbība attiecībā uz mieru un lab, klājību var pārvarēt uh, tas, to, kas ir bijis uh, pagātnē. Sirsnīgs paldies! Sirsnīgs paldies komisāram Hāna kungam, priekšsēdētāju kungi, paldies! Sirsnīgs paldies par darbu! Raugos šajā zālē un zinu, ka mm, redzu daudz uh, pazīstamu politiķu gan no Ukrainas, gan arī no Eiropas parlamenta. Mēs jau 2004. 2005. gadā bijām Ukrainā, bijām Maidan 1 un tad arī Maidan 2 pasākumos un pēc Maidan 1 pieredzes ceram, ka tiks turpināts reformas un Hāna kunga piezīme Tas, ka mainās viedokļu un aptauju dati, tas naudas izšķirotais ir nepieciešams ilgstošs un skaidrs reformu darbs vēlētājs izšķirs ne tikai balstoties uz aptāju vērtībām. Lai jums veiksmīgs darbs, 2018. būs kopēja pieņemšana un no rītdienas sāksim ļoti intensīvu smagu darbu. Sirsnīgs paldies!